24. aprīļa sēdes protokols ir izdalīts, vai ir kāds piezīmes par to? Nē, piezīmi nav, līdz ar to protokols ir pieņemts. Bloklanda kungs vēlas izteikties, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Paldies. Eh, karaliene eh, šajā svētku dienā, kad eh, tiešām visi svin Nīderlandē. Un mēs esam knapi attupušies no šoka, un mēs tiešām jūtam līdz tiem, kas ir izdzīvojuši, un tiem, kas ir ģimenes locekļiem, kas ir miruši, un mēs apsveicam par šo vēstuli, ko jūs sūtījāt mūsu karalienē Belatriksē. Paldies! Paldies kolēģim Bloklanda kungam! Dārgie kolēģi un kolēģis, Eiropas kopiena tiesa 2009. gada 30. tiesa lēmuma dokumentē norāda uz tiesvedību C 393.07 Itālijas Republika Eiropas parlaments un C9 Svītra 08 Benjamino Donniči Eiropas parlaments ir paudusi savu spriedumu un pieņēmusi lēmumu citēju. Lēmums 2007 slīpsvītra 2121 REG, ko pieņēma Eiropas parlaments 2007. gada 24. maijā par eh, Benjamino Doniči mandāta pārbaudi tiek eh, atcelts. Citāta beigas. Attiec